Paldies. Pret. Viens pret atturs. Divi bija pret atturs pieņemts. Otrais grozījums. Referenta atbalstu. Kas par? Pret. Četri pret atturs pieņemts. Līdz ar to tālāk pārējiem pie balsojuma par Eiropas policijas koledžu. Sepol. Šeit ir iesniegts grozījums par nosacījumu, kas tiek izveidots, lai atbrīvotu rezervi. Un atgriežamies pie sākotnējā formulējuma, nevis sociālistu grozījumā paredzētā formulējuma. Tātad sākotnējais formulējums referents to atbalsta. Kas par? Kas ir par šo sākotnējo formulējumu? Paldies pret. Sociālisti. Atturs. Tātad liela vairākums par, tātad pieņemam šo sākotnējo formulējumu. Tālāk pārējām pie dokumenta ar komentāriem, kas attiecas uz izmēģinājumu projektiem un sagatavošanās darbībām. Un te ļaujiet man vispirms dot vārdu mūsu referentei koordinātoru sanāksmē pie, vakar pie šī dokumenta arī strādājām, pie šī saraksta, un referenta tagad mums pastāstīs, kāda tad ir situācija sarunās par šīm piezīmām, vai varam pāriet pie balsojuma blokā, jeb tomēr mums jābalso pus atsevišķi par katru no šīm piezīmēm. Sidoni. Uh, eh, thank you, Chair. This is... Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir tiešām diezgan apjomīgs eh, tekstu apkopojums un es esmu saņēmusi arī vienu pieprasījumu par balsojumu par daļām, un tas ir par grozījumu, kas ir saistīts ar civil, uh, pilsoniskā sabiedrības fóruma Eiropas Savienība Krievija 19.04.06 līnija. 31. 32. lapuse un balsojums pa daļām ir paredzēts eh, piezīmju pirmajā rindkopā. Tas attiec uz trešo teikumu, kas skan sekojošu. Fórums tiks organizēts divu gadu uh, Krievijas Eiropas Savienības samitu ietvaros. Un priekšlikums ir balsot par šo teikumu atsevišķi, taču, un, un es lieku priekšā balsot par. Je vous remercie. Paldies, Sidonī. Tātad, ja pareizi saprotu, tad, tad tas ir vienīgais atsevišķais balsojums, vai ne tā? Citu nekādu pieprasījumu nav balsot atsevišķi par kādu no piezīmējumu vai punktiem. Nē, nē, nē, nē, es nebūtu neuzstāju, ka mums vajadzētu atsevišķi balsot, nē. Gluži otrādi, es vienkārši gribu pārliecināties, ka, ka šajā savā straujā dedzībā neaizmirstam atsevišķus pieprasījumus. Tātad. Ierosinu balsot tāpēc par šo vienu konkrēto piezīmu, ko nu pat pieminēs Idonai. 31. lapuse, dokumentā 31. lapuse. Sāks 31. bet pēc tam komentārs pats faktiski atrodas 32. lapuses pašā augšā. Runājam šeit par izmēģinājumu projektu, par fórumu, pilsonisko fórumu Eiropas Savienība Krievija. Un šeit ir tātad iekļauta frāze, par kuru tad notiks šis atsevišķais eh, balsojums. Sidonī to jau nolasīja. Tātad fórums tiks organizēts eh, Eiropas Savienības samita ietvaros, kas notiek reiz pa diviem gadiem. Referenta atbalsta šo frāzi. Kas ir par šo frāzi? Balsosim elektroniski. Cerams, ka jūs, jums, jums joprojām ir arī balsošanas kartiņas. Nu, man te ir viena. Nu, ja nav jums kartiņas, tad mēs varam skaitīt rokas. Vienkārši tā arī varam darīt. Kas ir par tā tad? Celiet, celiet augstu rokas. Vingt et un pour, me dit 21 par, tā tiek teikts, kas ir pret? Vai, moi, moi. Netmam. Mazāk, pilnīgi noteikti mazāk. Nu, tā viņš ir. Tā tad eh, labie spēki bija daudz mobilizētāki. 21 pret 14. A, ko darīt? Tā nu ir. Un šāda veida mobilizācija vienmēr triumfē. Un tātad. Blokā tagad par visiem pārējiem. Kas par? Paldies. Pret. Divi pret. Aturs. Neviens neturs. Pieņemts. Apsveicam referenti. Taču izmēģinājuma projekti vienmēr ir tāds delikāts jautājums, nenoliedzam. Tā, tātad visu esam, par visu esam nobalsojuši, paliek tikai papildus grozījumi un sociālistu grupas grozījums par jaunajiem resursiem, par ko šobrīd jau, šorīt jau runājām. Un tātad um, balsojums, zināms, balsojum, balsojumam vēl jānotiek, respektīvi mums vēl jābalso par Maters kundzes grozījumiem, ziņojumiem. Tātad četri, četri ziņojumi viņai bija šie balso, šie grozījumi visi ir identiski. Tātad runājam par globalizācijas pielāgošanās fondu. Piektajā punktā pirmais grozījums, ko iesniedz Alvaro kungs un Haglund kungs, un referenti ir prečo grozījumi, kas par Paldies pret. Nu, izņemot autors, ja. Atturs šis grozījums noraidīts. Tālāk otrais grozījums. To iesniedz Dardēna kungs un Grelie kungs. Referenti arī ir pret šo grozījumu, kas par sociālisti un zaļie. Kas pret? Vairākums pilnīgi noteikti vairākums. Tātad arī šis grozījums ir noraidīts. Atturs es atvainojos aizmirst pavaicāt. Atturējās gan daudz. Goe. Nē, ne, nebija pret, tikai atturējās. Tātad trešais grozījums. Alvaro un Haglundu grozījums, bet ar referentes mutisko grozījumu, kas jums ir eh, šeit uz doku, dokumentā arī uzrakstīts. Referenti, protams, līdz ar to to atbalsta. Kas par? Pret. Bokraškungs. Atturs. Sociālisti atturs. Un zaļie atturs. Un arī goja atturs. Nu, ko lai dara? Nu, šīs apredzendot, šī, šī temata apspriešanas rezultātā jums vienkārši nav ko teikt. Nu, un tad gala balsojums. Kas par? Pret? atturs. Paldies! Nu, un tā tad visi šie četri ziņojumi ir pieņemti. Apsveicam Bārbaru Materu. Tālāk mums paliek, paliek punkti, kas saistīti ar, lī, ar līdzekļu pārvadumiem, ar transfēriem. Ja Surien eh, kungs, jūsu transfēri vēl nav apspriesti. Jābalso par tiem vēl, vai ne tā? Jā, jā, protams, protams. Jo šie ir tie transferi, kas atbilst mūsu balsojumiem attiecībā uz četriem barbaras ziņojumiem. Varam balsot par visiem blokā? Jā, saka Surien kungs, var, var balsot visi blokā, par visiem blokām, un, protams, es atbalstos. Tātad balsosim blokā ar referentu atbalstu par šiem finanšu pārvedumiem, kas atbilst jau uz veiktiem balsojumiem, kas par, pret, atturs, Paldies! Pilnīgi noteikti tādu pašu vairākumu pieņems. Loģiski. Nu, tad tālāk paliek 21. transfers referentkungs. Atbalsta. Labi, tātad 21. transfers. Arī par 21., 50, 2 un 53 varam balsot blokā. Par šiem trījiem? Nē, nevaram. Referentkungs. Kas attiec uz 53. ja ir iespējams, es gribētu atlikt šeit balsojumu. Vot. Labi, tad tālāk balsosim blokā par 28. un 52. Bet par 53. lēmu paliekam uz vēlāku laiku. Hartonkungs? Vai būtu iespējams balsot atsevišķi par katru no šiem minētajiem? Labi, Tādas tiesības jums ir pilnīgi noteikti. Tātad par 28. Kas par? 28. Tikai 28. Pret? Atturs? Pieņemts. Tālāk 52. 1 pats 52. Kas par? Pret? Atturs? Viens atturējās un piec, par 53. balsojumu pārliekam uz nākamo budžeta komitejas sanāksmi. Līdz ar to esam beiguši balsojums par uh, Surienu kungu pāris pārvedumiem transferiem. Referents tālākajam punktam nav uz vietas, bet es esmu gatavs viņu aizstāt. Nu, ja vien uh, kāds cits to negrib darīt manā vietā. Esmu saņēmis e, norādījumus no Maņkas kunga par to, kā rīkoties. Tātad šeit runājam par trim transferu pieprasījumiem, kas attiec uz citām iestādēm. Pirmais ir Eiropas e, kopiena tiesa. Te runājam par pārvedumu 1 miljons atlīdzības budžetlīnijā citām, vajadzi, citām administratīvām vajadzībām kas atbilst eh, to funkcionāru, to ierēģiņu eh, atbalstam un remunerācijai, kas ir, kas noteikti ar Lismot līgumu, kas par referents atbalsto pret. Atturs. Viens atturējās. Tātad pieņems. Šis transfers pieņems. Tālāk otrs transfer pieprasījums. Tas attiec uz reģionu komiteju te runājam par 47. E, pāntu. Tātad tas nav tik daudz saistīts ar budžeta jautājumiem. Tas ir, tam nav nekādas uh, sekas uz budžeta. Referents to atbalsta, kas par? Pret? Atturs. Pieņems. Un visbeidzot, pēdējais pārvedums transfers arī attiec uz reģionu komiteju. Tas ir transfers, kas paredzēts tālākai apmācībai, pastāvīgai apmācībai reģionu komitejas um, ierēģiem. jo ir noticis uh, bērnu dārza līdzekļu, nu, pārsniegt līdzekļu, kas paredzētu bērnu dārzam. Nu, un eh, domāju, ka to mums vajadzētu palīdzēt viņam, nu jā. Nu, mēs taču nevaram ņemt bērniem maizi no mutes laukā, nē. Nu, gal galā tas taču viss paliek tepat mm, ģimenē, nu tā, Tā jūta saka man šeit, reģionu komitejas bērni tie paši mūsu ejievieni. Referents atbalsta šo grozījumu. Kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. Ļoti labi, līdz ar to esam nobalsojuši par transferiem, balsojumi viss ir beigušies, ir Pūkstens 12. Darbs ir mums, mēs esam paveikuši darbu ļoti strauji, ļoti lieliski. Nu, Tāpat laikā, protams, priekšstāja konferences mums liks strādāt vēl mazliet ilgāk un tā, bet te gribu atgādināt jums, ka tiksimies budžeta komitejas sanāksmē ceturtdien, ceturtdien pēcpusdienā. Un, ja iespējams, pēc atsevišķu koordinātoru pieprasījumu, mēs varētu tikties jau 14. pūkstens divos pēcpusdienā. Un balsojums arī notiks, un tāpēc gribētu lūgt jūs atcerēties ceturtdien paņemt savus e, balsošanas kartiņus, jo tur varētu būt domstarpības, un tāpēc vajadzēs balsot, domāju, elektroniski. Līdz ceturtdienai vēl šopēcpusdien ķersimies pie grozījumiem, turpināsim pie tā strādāt, un tikko es uzzināšu precīzu laiku, kad notiks atkal priekšādātāja konference, tad vainu, vainu priekšādātāja konference noturēs sanāksmi mūs neuzaicinot, neuzaicinot nevienu no mūsu komitejas, tad tādā gadījumā mēs savu darbu varam organizēt, protams, kā vien mums tas iepatīks varam tad eh, paši tikties no rīta. Bet, ja priekšādātāja konference vēlas atkal runāt par budžetu kopā ar mums, ar budžeta komitejas pārstāvjiem, tad tādā gadījumā viņu sanāksmes laiks, eh, protams, eh, tiks noteikts konkrētā laikā, un mums koordinātoru sanāksmi vajadzētu noturēt pirms šīs sanāksmes. Nu, protams, nu jau varbūt gluži septiņos no rīta, bet tad mēs varētu pirms tam tikties īsi koordinātoru, starp koordinātoriem. Uh, Un tad, nu, ceturtdienā, protams, pēc tam tālāk sekos mini plenārsēde un kobu sēde, tad būs tālāk. 14. Paldies, ar to sēdi ir līdz ar to beigusies.